tagad viens paziņojums, pirms sākam nākamās debates. Priekšsēdētājs saņēmis uh, no EPP un ENF grupām uh, pieteikums par izmaiņām komitejās, kas tiks atspoguļot šīs, šīs dienas.